Bună ziua și bine ați revenit! Sveiciens visiem! Doresc să vă felicit, uh, să felicit toți uh, deputații. Es gribētu vispirms apsveikt visus deputātus, kas ir ievēlēti vai atkārtot ievēlēti Eiropas parlamentā Esmu priecīga, ka mums ir iespēja strādāt kopā transporta komitejā, kas ir ļoti svarīga Eiropas parlamenta komiteja. Šī komiteja var pozitīvi ietekmēt jebkura Eiropas pilsoņa dzīvi. Sākumā gribētu pateikt kaut ko par šodienas darba kārtību. Uh, tā sastāv no Uh, priekšsādātāja un šīs komitejas vicepriekšsādātāja ievēlēšanas. Un gribētu jūs informēt arī par to, ka šajā komitejā būs četri vicepriekšsādātāji, jeb priekšsādātāji vietnieki, tāpat kā tas bija iepriekšējā sasaukumā. Un tagad mēs varētu tieši pievērsties komitejas priekšsādātāja ievēlēšanai un tad mēs ievēlēsim priekšsādātāju vietniekus. Mums vajadzētu vismaz ceturdaļu deputātu klāt, tātad ceturdaļu deputātu klātbūtni, lai mēs varētu vēlēt, un šis nosacījums ir izpildīts. Gribētu lūgt politisko grupu pārstāvjus Uh, kādi ir viņu priekšlikumi uh, priekšsādātāju kandidatūram? Likrīt kungs, jums ir vārds, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Uh, jāatzīst, ka pirmo reizi nedaudz esmu satraucies runājot transporta komitejā, bet varbūt nemaz nav slikti dažreiz arī nedaudz uztraukties. Un tagad man ir tas lielais prieks un gods mūsu politiskās grupas vārdā izteikt mūsu priekšlikumu Šeit mūsu vidū ir kāds deputāts, kas droši vien eh, ļoti ilgi jau strādā šeit eh, komitejā un eh, ļoti kompetents persona un vienkārši ļoti kompetents un ideāls kandidāts transporta komiteja, tā kā viņš eh, izliekas, eh, ka viņš runā angliski, vai viņš man šķiet runā angliski, un tāpēc es arī tagad pāriešu uz angļu valodu un piedāvāju Brian Simpsonu kandidatūru mūsu komitejas priekšsādātājā matam. Domnule Simpson, akceptați candidatura? Vai Simpsona kungs jūs pieņemat savu izvirzīšanu? Un eh, es pieņemu zināšanai, ka jūs esat arī iesniedz savu finanšu interešu deklarāciju. Tā kā jūs esat vienīgais kandidāts, tad es piedāvāju ievēlēt uh, eh, Simpsonu kungu ar aklamāciju. Apsveicu jūs priekšsēdētāji! Eh, Tagad es gribētu aicināt transporta komitejas priekšsēdētāju pārņemt sēdes vadību. Silvija, Silvija, coffee. <laughs> beginneth an adventure. <laughs> so the next item is the election of the vice chairs, yeah? Do we do them one at a time, yeah? Yeah. Okay. Tātad. The Next item. Nākamais darba kārtības punkts, dārgie kolēģi, ir priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšana. Un ir četras priekšsādātāja vietnieku vietas, un mēs uh, tagad ievēlēsim pirmo. Vai ir izvirzītā kandidatūra pirmajam uh, priekšsādātāja vietnieku amatam? Mācies. Paldies, priekšsādātāja, bet vispirms es gribētu tev, Brian, apsveikt. Uh, par to, ka es ievēlēts šeit priekšādātāju amatā. Es nezinu, kāds ir vecuma ierobežojums, lai iekļūtu priekšādātāju godā, bet tiešām ir liels prieks, ka tu esi um, jau šeit deputāts, un es domāju, mums arī ir paveicies, jo tu esi cilvēks, kas dod priekšroku dialogam un Mēs tiešām priecājamies, ka tu vadīsi šo komiteju. Mēs tautas partijas grupas vārdā apsveicam tevi un izmantojot šo iespēju gribētu arī mūsu kolēģi eh, Erlīkes kungu piedāvāt eh, kā mūsu kandidātu pirmā viet, priekšsādātā vietnieka amatam no tautas partijas puses. Paldies! Ne, izskatās, ka mums ir citi kandidāti pirmajam priekšādātāja vietniekam, tad eh, vai Jā, Ines, lūdzu. Es gribēju tikai skaidrojumu. Vai aizvietotājs arī var kļūt par priekšādātāju vietnieku? Man šķita, ka tas nav iespējams. Un tagad es gribētu zināt, vai reglamentu noteikumi ir mainījušies varbūt. Getting... Es tagad saņemu informāciju, ka viņš var tikt izvirzīts, bet uh, uh, tad uh, grupai ir jāpārvērš šis deputāts tuvākajā nākotnē par pilntiesīgu locekli šajā komitejā. Viņš vairs nedrīkst būt pēc tam aizvietotais. Es nezinu, ko nozīmē tuvākajā nākotnē, kāds ir termiņš. Godīgi sakot, es tiešām nezinu bet man saka, ka tas ir iespējams tātad ievēlēt aizvietotāju par priekšsēdētāju vietnieku. Matijas, vai jūs varētu apliecināt savu uh, kandidatūru? Jā, pavisam pri īsi priekšsēdētāju kungs, es gribētu piedāvāt šodien pieņemt šo uh, kandidatūru un līdz nākamajai septembra sēdē mēs Eiropas Tautas partijas grupā tad uh, šo visu lietu uh, konkrēti atrisināsim. Okay. Matijas, tātad. Uh, apliecina vēlreiz šo kandidatūru. Nosauc Rīkes kungs kā pirmais priekšsēdētāja vietnieks. Tātad Rīkes kungs tiek piedāvāts kā kandidāts un neviens cits netiek izvirzīts. Well, we'll, Mr. Rikes there, we'll see him when Rīkas kungs ir tur, viņš vai es varu apstiprināt, ka Rīkas kungs ir ievēlēts ar aplausiem. CR The... Nākamais ir jāievēl otrais priekšsādātāja vietnieks - Bradburna kungs. Kur jūs esat? Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu apsveikt uh, ievēlētos, un es zinu, ka mēs uh, varam tiešām uzticēties jums priekšsādātāja kungs, un es ceru, ka sāksim sēdes laikā šajā sasaukumā. Uh, konservatīvo un reformistu grupas vārdā gribētu Pīteru Van Dālenu izvirzīt kā otro priekšsādātāju vietnieku šajā komitejā. Of... Tātad mums ir izvirzīts Van Dālena kungs. Neviens cits nepiesaka nevienu citu kandidatūru, vai mēs varam ievēlēt Van Dālena kungu ar aklamāciju. Nākamais mums jāievēl trešais priekšsēdētāja vietnieks. Laiks Frīda kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Droši vien esat jau pieredzis pie šīs lomas. Vai jūs runāsiet rumāņu valodā? Nē, kā trešo vicepriekšsēdētāju, kas bija vicepriekšsēdētāja jau arī uh, iepriekšējā sasaukumā, Tikau kundze. Tātad ir izvirzīta Tikau kundze, Silvija Adriana Tekau, un eh, ja neviens cits nav izvēr, izvirzīta, tad vai mēs varam ievēlēt viņu ar aklamāciju? Un tagad jāievēl ceturtais priekšsādātāja vietnieks, Grošakungs. Jā, priekšsādātāji, es eh, gribētu piedāvāt Dīteru Kohu. Tā tad ir izvirzīts Koha kungs. Neviens cits neko citu nepiedāvā, vai mēs varam ievēlēt Koha kungu ar aklamāciju? Okay, before I bring in Mr. St Pirms uh, tagad uh, ielūdzu šeit Stērksa kungu, gribētu atgādināt to, ka uh, šī sēde tiek translēta internetā. 2008. gada beigās iesākās šī tradīcija, un tas attieksies gandrīz uz visām komitejas sēdēm, pakāpeniski uz aizvien vairāk, un man tas bija jāpaziņo attiecībā uz jauniem deputātiem. Uh, Eh, tiek filmēti runātāji, eh, tik līdz viņi ieslēdz savā mikrofonu, tad kamera uzreiz pievēršas runātājam. Konstituējošās komiteju sēdes arī tiek translētas internetā. Gribēju vienkārši, lai jūs to apzinātos, eh, ka šī sēde arī tiek translēta šī te straumēšana ir automātiska un tā ir atkarīga tiešām no mikrofona ieslēgšanas. Gribēju to vienkārši jums pastāstīt, lai uh, jūs varētu vieglāk darboties. Tāda ir uh, tātad šī translēšana. Sterks kungs, jūs gribētu izteikties. Paldies, priekšsādātāji. Uh, mūsu politiskajā grupā liberāli demokrātos uh, mums nav neviens kandidāts komitejas vicepriekšsādātāju amatiem. Es gribēju tikai vienkārši apsveikt jūs, priekšsādātāju kungs un priekšsādātāju vietnieks, ar ievēlēšanu. Mēs ceram, ka mūsu sadarbība būs laba, pat ja mums būs atšķirīgi viedokļi. Es domāju, ka tomēr šis priekšsēdētājs mums būs labs. Viņš gadu gaitā ir parādījis, ka viņš ir gatavs uz kompromisiem un ceru, ka tā arī turpināsim strādāt. Paldies! Krāmer kungs, lūdzu. Es arī gribētu, šeit es esmu, es gribētu zaļo politiskās grupas vārdā jūs, Simsām kungs, apsveikt un arī priekšstādātāju vietniekus apsveikt priekšvēlēšanu kampaņā iemācījos, uzzināju, ka pēc vīdes komitejas mūsu komiteja ir eh, tā komiteja, kur pieņem visvairāk uh, likumdošanas aktus, tātad mēs esam ļoti būtiska komiteja un tāpēc novēlu mums visiem veiksmīgi darbīgi turpmākajos gados, jo bez transporta politikas izmaiņām mēs klimata pārmaiņas neapka, neapkarosim un lai mūsu bērni un bērnu bērni arī varētu vēl veiksmīgi dzīvot uz šīs planētas, mums tas ir jādara. Visiem veiksmi darbām! Thank you, Michael. Paldies, Michael. Mihail. Vai es varu visiem tagad pateikties uh, par apsveikumu vārdiem? Kā jau es teicu, paša grupas sanāksmē ir ļoti grūti apzināties, ka es 1999. gadā kā viens no jaunākiem deputātiem uh, E, šeit e, sāk strādāt, un es e, kā viens no ilgāktajā, visilgāktajā strādājušiem deputātiem varētu arī būt tikt uzskatīts par piemērošiem amatām. Tātad visu laiku, kopš esmu strādājis parlamentā, esmu strādājis šajā komitejā, tieši šeit arī esmu vienmēr gribējis strādāt. Tas parāda to, cik, par cik svarīgi es uzskatu par transportu jomu varu jums apsolīt, ka es kā priekšsēdis būšu tik atvērts un uh, taisnīgs, cik spēšu. Centīšos runāt angļu valodu, BBC angļu valodu, drīzāk nekā man parasto angļu valodu, bet jums nāksies man piedot, ja es kādu mirklīti atkritīšu savā Lankešīras uh, akcentā. Um, protams, es lepojos ar savām saknēm. Uh, Bet eh, tātad gribu teikt vēlreiz, ka es eh, priecājos, ka mums būs iespēja strādāt kopā un esmu pārliecināts, ka šī komiteja atgriezīsies pie mūsu sadarbības un kompromisa gara un šīm labām tradīcijām, lai visi kopīgi sasniegtu šo lielāko mērķi. Kā jau Mihails teica, tā ir vēlme, ka mums būs eh, labāks, efektīvāks, drošāks transports un vidē draudzīgāks transports visā Eiropas Savienībā. Uh, Tātad eh, labprāt strādāšu ar jums kopā, būdams šīs komitejas priekšsēdis. Protams, arī ar mūsu komitejas darbiniekiem. Un esmu pārliecināts, ka mūsu darbs būs veiksmīgs, jo es uh, Zinu, ka uh, mūsu transporta cilvēku un pirmām kārtām jūs paši uh, dosiet ieguldījumu tam. Paldies par labiem vārdiem, paldies par šo godu un cīņu, ko esat izrādījuši, ievēlēt man šā, šīs komitejas uh, priekšsēžu amatā uh, un domāju, mums būs laba sadarbība. So, Vai kādam ir vēl kādi uh, citi jautājumi? Uh, Paldies, priekšsēžkungs. Vispirms es gribētu tev, Brian, no sirds izteikt apsveikumu. Šo amatu tu tiešām esi lieti nopelnījis. Un te es gribētu izteikt tādu ierosinājumu. Proti, mēs jau komitejā panācām šādu kompromisu pirms vēlēšanām. Ka Pīteru Hacenkungu nāk, mums vajadzētu uzaicināt šeit. Tas ir uh, pret pirātismu cīņas uh, vadītāju Somālijā, Pīteru Hacenkungu. Somālijas piekrastē, un es no preses rakstiem esmu sapratis, ka tēma ir joprojām ļoti aktuāla, tad tas būtu labi, ja mēs varētu viņu uzaicināt tajā brīdī, kad mēs runāsim par budžeta jautājumiem un uh, komiteja, tad uh, varētu parūpēties par to, lai atliecīgie naudas līdzekļi varētu tikt atlicināti šiem mēķiem. Priekšsēdz, ja jūs man atļausiet, tad es ierosināšu tā, ka koordinātāra sanāksmē es iekļaušu šo jautājumu darba kārtībā. Uh, Uh, atgādināšu viņiem, ka mums ir bijusi šāds, bija šāds priekšlikums jau pagājušā sasaukumā šo pretpirātismu cīņas uh, virspavēlnieku uh, uzaicināt šeit. Ja jūs piekrītat, tad rīkošos šādi. Vai ir vēl kādi citi jautājumi? Ja nav, tad es atgādināšu jums, ka būs īsa komitejas sanāksme rītdien pulksten deviņos. Jen ēkā. Uh, 4Q1 ēkā pulksten 9. Jen ēkā 4Q1 telpa pulksten 9. un koordinatoriem gribu teikt, ka 11. tad uh, mēs turpināsim ar koordinatoru sanāksmi tajā pašā zālē. Nu, ja tad eh, vairāk citu jautājumu nebūs, tad es eh, mūsu atklāšanas eh, sanāksmi pasludinu par slēgtu. Paldies visiem par ierašanos un vēlreiz apsveicu viceprezidentiem arī apsveikumu par ievēlēšanu.